darba apstākļus. Tieši tāpēc mums eh, šim jautājumam ir jāpievērš pēc iespējas vairāk uzmanības. Lielas paldies, komisār! Vēlētos pateikties arī šo debašu iniciatoriem. Un cerēsim, ka situācija uzlabosies. Paldies, līdz ar to debatas ir beigušās un balsojums būs 2012. šodien. Nākamais jautājums ir jautājums komisijai par tiešsaites azārtspēlēm saistībā ar um, EKT spriedumiem. Pirmais ir Hārborkungs. Lūdzu, jums vārds. Uh, request... Priekšstādātāji, es uh, gribēju lūgt uh, pagaidīt minūti, uh, kamēr uh, ieradīsies Barņiekungs. citation. Uh, priekšsēdētāji dāmas un kungi! Eh, tā ir tiešām eh, privilēģija, ka es varu iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejas vārdā sveikt jauno komisāru Mišelu Barņē pirmo reizi eh, mūsu parlamentā. Jo īpaši tādēļ, ka viņš vienkārši divu dienu laikā ir ļoti veiksmīgi pārvietojies no sava krēsla šeit uz vietu tur priekšā. Ja runājam par darbu komitejā, tad mums ir izdevies uzstādīt rekordu ar šo jautājumu, jo mēs redzām, ka mēs esam tiešām nobežījušies par eh, situāciju eh, azartspēļu jomā un eh, tiešsaists azartspēļu jomā un kā tas ietekmē Eh, šo esošo situāciju iekšējā tirku. Mēs ļoti cerām, komisāra kungs, ka šī eh, tēma būs eh, viena no prioritārajām jūsu darbā, jo šī ir komiteja, pie, mēs savā komitejā esam strādājuši pēdējos piecus gadus pie šī jautājuma ļoti rūpīgi. Ir veikti dažādi pētījumi, ir um, uzdoti dažādi mutiskie jautājumi, tāpat arī ir ticis sagatavots eh, ziņojums, un Kristēla Šaldemoza bija ziņojuma autora, viņa arī runās vēlāk par to. Ir veidotas arī um, dažādas darba grupas, kuras ir strādājušas eh, pie šī jautājuma, tad, ko darīt šajā situācijā arī atsevišķu dalību valsts līmenī. Es domāju, ka mums ir skaidri jāpasaka, ka šis jautājums nekādā eh, veidā nenozīmē, ka mēs esam pret azartspēļu tirgu liberalizāciju. Tā nav nekāda jauna iniciatīva šajā virzienā, bet kā jūs zinat? Tiešsaistes azartspēles kļūst arvien populārākas, kā rezultātā tiek izdarīts spiediens uz dalību valstu uh, Um, monopoliem un esošajām schēmām, kas varbūt ir um, bijušas valsts kontrolēts vai pat piedarējušas valstī un no kurām tās ir guvušas uh, būtiskus ieņēmumus. Es gribētu norādīt, ka paralēli tam darbām, kas notiek, tiek um, parlamentā un dažādās darba grupās. Šis jautājums ir vairāk kārtīgi ticis skatīts arī Eiropas kopienu tiesā. Un raugoties no mūsu skatu punkta, mēs redzam, ka Eiropas kopiena tiesa ir bijusi visai nekonsekventa savā pieejā risinot šo jautājumu, un līdz ar to uh, situācija ir kļuvusi vēl neskaidrāka un problemātiska. Un ir iesniegti arī vairāki uh, pieprasījumi tiesvedības uzsākšanai saistībā ar pasākumiem uh, azartspēļu jomā. Un es domāju, ka tas nozīmē, ka ir pienācis īstais laiks un brīdis, lai komisija apkopotu visu šo informāciju, paraudzītos, kā notiek pārkāpumu uh, procedūras attiecībā uz dalībvalstu likumdošanu, kas uh, regulē situāciju azartspēļu tirgu un mm, lai uh, tiktu likvidētas uh, šīs pretrunas. Jo regulātoriem arī ir jāzina, kāda ir spēles noteikumi un ko viņi var darīt attiecībā uz azartspēlēm un to regulējumu. Nenoliedzam, tas ir jādara, un ir ļoti daudz situācijas, kur tiešsaists azartspēļu um, nodrošinātāji arī domā par to, kā novērst atkarības rašanos un kā novērst cits problēmas, kas ir saistīts ar azartspēlēm. Uh, Tātad tas ir ne tikai patērētāja tiesība aizsardzības jautājums, bet tas ir jautājums arī par konsekvenci iekšējā tirgu. Bez tam mums būtu jārespektē mūsu pilsoņu griba, un daudz no viņiem grib tiešsaistē spēlēt azartspēles, tādēļ es domāju, um, Tas nav nec mūsu nolūks, nec arī praktiski iespējams aizliegt to, bet dažās valstīs šķiet ir nelikumīgi piedalīties tiešsaistes azartspēlēs, ja šīs spēles nodrošina pakalpojums niedzēs, kas atrodas ārpus attiecīgās valsts. Piemēram, Britu valsts piedarīgais, kurš pieslēdzas Britu valsts loterijai no Spānijas, ja viņš iegūst šo balvu, ja viņš vinē, tad viņš nevar izņemt uh, šo vinestu Spānijā. Es domāju, ka šāda situācija būtu jālikvidē. Tad tas būtu tas uh, konteksts, kurā mēs skatām šo jautājumu, un es ļoti ceru, ka uh, tiešām uh, šīs uzdevums kļūs par vienu no prioritāriem jūsu darbā. Paldies, komisāri! Sveicam jūs atkal šeit mūsu vidū, un vārds jums, tad Barņiekungam vārds. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi! Jūs uh, saprotat, ka man tiešām ir liels prieks uh, būt, uh, atkal, būt šeit pēc uh, komisāra kolēģijas apstiprināšanas šajā parlamentā. Un Hārbor kungs, kurš ir iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejas priekšsēdētājs, um, noteikti mums vēl priekšā ir ļoti daudz darba, ko mēs noteikti varēsim darīt kopā. Tātad par pirmo jautājumu. Jūs norādījāt, ka komisija ir ierosinājusi pārkāpumu procedūru pret dalību valstīm attiecībā uz uh, pārobežu pakalpojumiem, kas sniegti tiešais azartspēju sakarā. Četros no deviņiem gadījumiem Dānija, Francija, Itālija un Ungārija uh, ir ierosinājušas um, izmaiņas savā likumdošanā, ņemot vērā šo pārkāpumu procedūru, kas ierosinātu pret tām. Bet uh, vairāk procesi vēl nav pabeigti, un tagad jaunajam komisijas sastāvam būs jālēm, ko darīt šai sakarā. Tālāk ir nesenais spriedums no Eiropas kopienu tiesas Portugāles lietā, ka, kur līdz šim bija valsts monopols, kas kontrolēja azartspēļu aktivitātes. Un ir EKT spriedums un komisijas juridiskā dienesta uh, atzinums, bet tas nema, būtiski nemainīs tās pārkāpuma procedūras, kas ir tikušas uzsāktas. Tāpat ir arī pavisam nesens tiesas nospried, nolēmums, kur tiek pieprasīts ņemt vērā iepriekšējo judikatūru un norādīts uz to, ka pasākumiem, kas tiek ieviest, ir jābūt samērīgiem. Tāpat ir nolēmums Santa Kaza lietā, kas attiecās uz divām dalībvalstīm, un tiesa ļoti skaidri arī ir norādījusi, ko darīt Portugāles valsts monopola situācijā, ņemot vērā šīs valsts specifiku. Trešā lieta. Komisija neizslēdz alternatīvu risinājumu iespējamību pārkāpumu procedūru sakarā. Priekšsēdētāji godātie deputāti, es gribētu uzsākt konstruktīvas debats ar dalību valstīm šī jomā Un uh, jāsaka, ka konsultācijas ar dalību valstīm nav bijušas uh, kopš 2006. Uh, gada, kad uz tiešais azartspēlēm šī likumdošana netika attiecināta. Un es ļoti sakošu tam, kas notiek padomas darba grupā, un tāpat es arī zinu, ka ir mm, Šalda Mozes kundzes iniciatīva un ir ziņojums, ko parlaments pieņēma pagājušā gada 10. martā, un es domāju, ka tas ir labs izaisa punkts, lai mēs kopā varētu strādāt pie Eiropas līmeņa risinājuma šajā sarežģītajā jautājumā. Mums ir jāturpina m, mm, izvērtēt to, kādēļ dalība valstis ierobežo šīs tiešais azartspēļu aktivitātes, tāpat ir jāpaturprātā. Um, sabiedrības eh, veselības apsvērumu, piemēram, atkarības rašanās. Komisija ir tikai divas dienas jauna, un mēs vēl neesam apstiprinājuši mūsu darba programmu, bet es noteikti ļoti rūpīgi un uzmanīgi klausīšos tajā, kas jums ir sakāms par šo lietu, un um, noteikti ir vairākas hipotēzes, uh, kuras mēs varētu izvērtēt, un eventuāli varbūt būs arī zaļā grāmata par šo jautājumu. Es gribētu vēlreiz pateikties par jūsu izrādīto interesi un gribētu pateikties arī par jūsu ieguldījumu. Paldies! Paldies, un tagad Švāba kungs divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētāji, komisāra kungs. Vispirms eh, tautspārtējas grupas vārdā es vēlētos eh, paust savu prieku par to, ka eh, jūs kā komisārs jau ļoti skaidri norādījāt, ka jūs vēlaties veikt mērtiecīgu pārbaudu ne tikai attiecībā uz likumdošanu un Portugāles gadījumu, bet jūs domāsiet arī par padomes darba grupu un par atbilžu rašanu. Uh, šiem problemātiskiem jautājumiem par tiešsaistes azartspēlēm. Šajā jautājumā šeit nav runa tikai par tiešsaistes azartspēlēm. Ja jūs man ļausiet, es vēlētos runāt par Santa Kazas spriedumu. Šķiet, man šķiet, ka Eiropas kopienu tiesa ir pavēstījis dalībvalstīm, ka azartspēļu tirgus nav tāds pats kā citi tirgi. Šeit ir runa par vienotiem noteikumiem visas kopienas līmenī būtu vajadzīgi šādi vienoti noteikumi. Šis eh, pasākums padomē vēl līdz šim nav tā konstruktīvi uzsākts, un tieši tāpēc eh, parlaments ir uzdevis šādu kritisku jautājumu komisijai. Es vēlētos vēl mm, izteikt kādas divas piebildes. Es uzskatu, ka dalībvalstu argument, argumentācija attiecībā uz patērētāju aizsardzību azarspēļu tirgu nav pārliecinoša. Šeit ir runa par Lega Portugēza un Santa Gāzai gadījumiem. Tur tiek apgalvots, ka tiešsaistes azartspēlēs tikai dalībvalstīs bez Eiropas komponenta ir spējīgas um, izvirzīt mērķus un cīnīties pret noziedzību. Godāmie kolēģi, bet uh, tādā gadījumā taču var rasties situācija, kāda citi veidi noziegumi, kas arī notiek internetā, nevarēs paļauties uz to, ka šāda veida noziegumus internetā uh, Eiropa centīsies apkarot kopīgiem spēkiem. Es uzskatu, ka uh, tiešais tas azarspēļu tirgu varēs rast risinājumu tikai tad, kad uh, būs pieņemti vieniet, noienoti noteikumi. Uh, kas, protams, ņems vērā dalībvalstu intereses un vēsturiski izveidojušās struktūras šajās dalībvalstīs, bet jebkurā gadījumā mums ir jādomā par patērētāju aizsardzību. Tas ir centrālais jautājums šajā gadījumā. Lielas paldies! Tagad Gebhards kundzei divarpus minūtes. Lielas paldies priekšēdētāji komisāra kungs! Paldies par informāciju, ko jūs mums sniedzāt, taču īsti nesmu apmierināta ar šo informāciju. Taču pašā sākumā gribētu teikt, ka iepriekšējais komisārs izvirzīja vienu skaidru mērķi, proti liberalizēt spēļu tirgu, azarspēļu tirgu. Eiropas parlaments e, savukārt ļoti skaidri norādīja, ka e, šis nebūtu, šī nebūtu pareizā pieeja šādiem jautājumiem. E, šeit nebūtu runa par dalībvalstīm, valstīm, ir jādomā par to, ka, piemēram, Eiropas parlaments varētu izņemt azartspēles no pakāpojuma direktīvas. Galu galā šis nav tāds parasts normāls pakāpojums. Mums vajadzētu nodrošināt, lai aizsardzības līmenis eh, pilsoņiem būtu pietiekami augsts un lai mēs varētu cīnīties pret organizēto noziedzību. Tieši tāpēc ir vajadzīgi skaidri nosacījumi par šiem jautājumiem. Eh, komisija, neskatoties uz to, eh, turpina uzsākt pārkāpumu procedūras pret dalībvalstīm, tiek e, iesniegtas lietas Eiropas kopienu tiesā. E, es domāju, ka Eiropas komisija vajadzētu pārtraukt eh, to darīt, jo komisija vienmēr ir zaudējusi Eiropas kopienu tiesā. Es domāju, ka to vajadzētu tieši šādā veidā tulkot. E, Barņiekungs tikko runāja par cita veida pieeju. Es domāju, ka līdšanējā pieeja nav bijusi pareizā. Harbārkungs, man jums jāsaka, ka Eiropas kopienu tiesas spriedumi ir ļoti konsekventi, tie nav pretrunīgi. Šajos spriedumos ir vienmēr skaidri norādīts, ka dalību valstīm ir tiesības ievies skaidrus nosacījumus. Šie nosacījumi ir vajadzīgi, lai patērētāji tiktu aizsargāti un lai mēs varētu kontrolēt eh, cīņu pret noziedzību nedrīkstētu piespiest dalībvalstis atvērt šo tirgu, nedrīkstētu piespiest uh, pielaist uh, tirgus dalībniekus no citām dalībvalstīm. Dalībvalstīm ir jānodrošina spēcīga kontrole šajos jautājumos. Mēs uh, tieši to arī pieprasām Eiropas komisijai, lai komisija beidzot to saprastu un attiecīgi rīkotos. Pretējā gadījumā mēs mums vajadzēs īpaši domāt par eh, tiešsaistes azartspēlēm, jo šajām azartspēlēm nav pilnīgi nekādu robežu, un uh, bieži vien tās ļoti smagi skar patērētājus. Tieši tāpēc mums vajadzētu padomāt, kādā veidā mēs varētu ieviest kontroli un nosacījumus šajā jomā, tā lai patērētāji tiktu pietiekami labi aizsargāti. Paldies! Kreutzmann kungam vārds. Trīs minūtes. Priekšsēdētāji, komisārkungs. Bieži vien tiek eh, izteikti aicinājumi iekš, iekšējā tirgus veicināšanai un paplašināšanai, bet eh, šādā gadījumā mums ir vajadzīgi skaidri nosacījumi. Mums gal galā tas viss būtu jāņem vērā diskusijās. Mums ir jānodrošina vislabākā aizsardzība patērētājiem, mums ir jānodrošina aizsardzība no noziedzīgiem nodarījumiem. Parlamenta rezolūcijā, kas tika pieņemta 2009. gada 10. martā par uh, azartspēļu integritāti, uh, šie, visi šie jautājumi tika pieminēti. ALDE politiskā grupa vēl ar vienu turpina atbalstīt šo uh, rezolūciju, kas tika pieņemta 2009. gada 10. martā. Pēc Eiropas kopienas tiesas sprieduma dalību valstīm tika ļauts pašām regulēt tiešais azartspēļu tirgu. Un uh, šajā rezolūcijā tas arī ir skaidri uzsvērts. Nacionāla regulēšana ir vislabākā, ja ir runa par cīņu pret noziedzīgiem nodarījumiem azartspēlēs. Nesen pierādījumi Vācijā to tikai uh, vēl vairāk pastiprina. Galu galā uh, vislabāk var regulēt šādus jautājumus tad, kad eh, tas ir balstīts uz vēsturiski iedibinātām struktūrām dalībvalstīs. Tieši tādā veidā vislabāk var cīnīties pret atkarību, pret dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas izriet no azartspēlēm. Mums eh, ir jādomā par profilaksi, mums ir jānovērš tas, ka eh, tiešais azartspēlēs iesaistās arvien jaunāki dalībnieki. Azartspēlēs bieži vien uh, Eh, parādās krāpšanas, nelegāli karteļi. Šādas azartspēles bieži vien ir noziedzīgas. Tās var ļoti vienkārši, tiešais azartspēles var ļoti vienkārši izveidot un pēc tam atkal likvidēt. Eh, ja šādas azartspēles rada problēmas daudzās dalībvalstīs, jo tur trūkst attiecīgu nosacījumu šādu azartspēļu kontrolēšanai. Mums ir jāveicina godīgs sports, godīgi spēles nosacījumi. Mums ir jānodrošina uh, eh, leģitimitāte dalībvalstīs, ir jānodrošina arī iespēja dalībvalstīm vienkārši uh, likvidēt šāda veida spēles. Mums ir jācien, jācīnās arī pret krāpšanas gadījumiem. Uh, tiešais tas azartspēles patērētājiem bieži vien nav labi, patērētāji tās bieži vien labi nepārzina. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis uh, ņemtu vērā šos uzdevumus uzraudzība ir eh, galvenais atslēgas vārds, runā par tieši, ja runājot par tiešaisas azartspēlēm. Ir eh, jānodrošina subsidētas principa ievērošana tā, lai dalību valstīm būtu tiesības saskaņā ar savu kultūru un tradīcijām regulēt šāda veida spēles. Tas nodrošinās efektīvu kontroli un uzraudzību pār šāda veida spēlēm. Paldies! Rūlas kundzei trīs minūtes. Paldies, priekšsādētāji! Kā jau divi iepriekšējie runātāji, iepriekšējie divi runātāji izteicās pietiekami ilgi, man nav pārāk daudz sakāmā. Mūsu politiskā grupa arī iestājas par parlamentā pieņemto rezolūciju. Mēs arī apšaubām šos izteikumus par Eiropas kopienas tiesas spriedumu pretrunīgumu. Mēs uzskatām, ka šie spriedumi ir pietiekami skaidri. Tieši tāpēc uh, šīs konsultācijas, kas būtu jāatver ar dalību valstīm, es domāju, ka šīs konsultācijas būtu pareizākais veids, eh, tas būtu daudz pareizāk nekā uzsākt pārkāpuma procedūras, jo galu galā mums ir kopīgi jāatrod risinājums šajā, šai problēmai. Lielas paldies! Šķiet, ka tagad ir jānāk Kerkhopa kungam. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, es izteikšos kā iepriekšējais azartspēļu ministrs. Lielbritānijā es biju atbildīgs par azartspēļu uzraudzību. Tad, kad mēs runājam par brīvu tirdzniecību un protekcionismu Eiropas Savienībā, par Eiropu, kas likvidē tirdzniecības barjeras, es to varu tikai un vienīgi atbalstīt. Tie cilvēki, kas iestājas par uh, atvērtu Eiropu, ir tie paši cilvēki, kas aizstāv monopolus azartspēļu sektorā. Viņi saka, ka monopoli ir labāki, ja runa par kontroli azarspēļu jomā. Bet, diemžēl, dati neatbalsta šos argumentus. Vairāk kontrols nozīmē vairāk naudas dalībvalstu valdībām. Tas neatbilst cauradzamas Eiropas modelim, ko es atbalstu. Nav pilnīgi nekādas, nav, nav pilnīgi nekāda iemesla, ka uh, privāti azarspēļu operatori, kas darbojas saskaņā ar kādas dalībās likumdošanu, nevarētu darboties kādā citā likumdošanā, kāda citas valsts likumdošanā. Eiropas kopienu tiesas spriedumi uh, arvien tiek sagatavoti. Līdz šim komisija ir klusējusi, nav atbildējusi uz šiem spriedumiem. Es domāju, ka tagad ir pienācis laiks rīkoties. Šī juridiskā nenoteiktība ir jāizbeidz. Es uzskatu, ka parlamentam vajadzētu dot signālu par savu vēlmi darboties. Šāds signāls būtu jādod gan komisijai, gan padomē. Būtu jānorāda, ka mēs neaizmirsīsim par šo jautājumu. Es patiešām ticu jaunajam komisāram Barņē. Es ticu, ka viņš sapratīs, ko mēs vēlamies no viņa panākt. Mēs vēlamies, lai tiešsaistes azartspēles kļūtu par leģitīmu jaunā tirgus daļu, protams, nodrošināt attiecīgus nosacījumus. Lielas paldies! Nākamā, nākamais De Jonga kungs. Paldies priekšsēdētāji! par azartspēlēm Nīderlandē saka, ka tajās jūs vienmēr pazaudēsiet, un tās arī rada atkarību. Dažiem cilvēkiem ir tāds visnotaļ romantisks viedoklis par azartspēlēm, taču es vēlētos to apgāst. Bieži vien azartspēles ir saistītas ar organizēto noziedzību. Nīderlandē mums ir spēkā tiesība akti, kas ļauj regulēt azartspēles. Mēs e, vēlamies noteikt, lai likmes būtu zemes, lai cilvēki nezaudētu pārāk daudz naudas, bet tajā pašā laikā ar spēles kļūst arvien pieejamākas. Mums nevajadzētu ievērot brīvā tirgus pieeju azartspēlēm. Mums vajadzētu ļaut dalībvalstīm uzlikt ierobežojumus azartspēlēm. Attiecībā uz šo mutisko jautājumu, manuprāt, tas iet nepareizā virzienā. Mēs nevaram runāt tikai par tiešsaistes azartspēlēm. Tās būtu jāierobežo pēc iespējas vairāk. Eiropas kopienu tiesa ir norādījusi, ka dalībvalstis varētu rīkoties pēc saviem ieskatiem. Es vēlētos aicināt komisiju nesamazināt aizsardzības līmenī, ko eh, dalībvalstis nodrošina pret azartspēlēm. Īsnībā dalībvalstis vajadzētu aicināt nodrošināt šo aizsardzības līmeni vēl augstāku. Mums ir jā, jānodrošina dialogs ar dalībvalstīm tā, lai nodrošinātu vislabāko aizsardzību. Paskas kungam. Vārds. Paldies. Godāmais komisārkungs, godāmie kolēģi, Ja runa par tiešais azartspēlēm, es vēlētos norādīt uz divām lietām. Šeit es saskatu daudz neatrisinātu problēmu. Jūs mēģināt panākt, lai saziņa starp cilvēkiem būtu pēc iespējas atvērtāka, lai cilvēki varētu piekļūt internetam. Internetam var piekļūt arī bērni. Šeit es vēlētos atgādināt par uh, 2006. gada Eiropas parlamenta rezolūciju. Tur 16. punktā ir norādīts, ka atbildība par tiešais azartspēlēm internetā, ja šīs azartspēles spēlē bērni, ir jāuzņemas vecākiem. Manuprāt, tas ir pilnīgi nesaprātīgi. Kas tad uzņemsies šo atbildību, vai to uzņemsies likumdevējs vai vecāki vai vēl kāds cits? Īsnībā mēs esam atbildīgi, mums ir jāuzņemas atbildība par šiem uh, uzņēmumu modeļiem. Galu galā mēs veidojam tiesību aktus, ietvaru, eh, tas ir valdības, tie ir parlamenti, kas veido šos tiesību aktus. Tieši tāpēc mums ir arī jāuzņemas atbildība par bērnu pasargāšanu no azartspēlēm. Ja ir runa par pornogrāfiju un azartspēlēm, eh, tad eh, tās ļoti vienkārši nonāk pašlaik mūsu mājasēmniecībās. Tieši tāpēc mums arī ir jānodrošina aizsardzība. Es uzskatu, ka Komisija ir jāuzņemas atbildība un arī parlamentam ir jāuzņemas atbildība. Mums ir jāizveido pareizs tiesību ietvers, tiesiskais ietvers. Mums nav jādomā par uzņēmējiem, mums ir jādomā par mūsu vēlētājiem. Vēl, kāds, vēl kāda problēma - naudas plūsmas kontrolēšana. Atsevišķās valstīs nauda, kas tiek gūta azartspēlēs, tiek izmantot kultūras vai sporta veicināšanai. Ja finanses, ja, šīs, ja šī nauda nonāk bah Bahamu salās vai citās nodokļu paradīzēs, tad es gribu uzdot jautājumu, kādā veidā tad mēs veicināsim sportu vai kultūru mūsu dalību valstīs. Ja azartspēles notiek internetā, tad naudu ir ļoti vienkārši novirzīta šādām nodokļu paradīzēm. Šī problēma pašlaik nav atrisināta un patiešām ir pienācis laiks komisijai pamosties un sākt strādāt. Ir jāizveido ietveru nosacījumu šai uzņēmēji darbībai. Mums ir jādomā ne tikai par to, ka tiek apdraudēta bērnu veselība un audzināšana, mums ir jāatcerās arī par to, ka mēs zaudējam ļoti daudz finanšu šādā veidā. Paldies, Bekālī kungam divas ar pus minūtes viņas, viņa nav klāt, tādā gadījumā dodu vārdu Roitovas kundzei. Paldies, priekšādētāji! Tiešais tas azartspēļu attīstība ļauj cilvēkiem apiet eh, dalību valstu likumus. Tāpat arī tas tā pieļauj naudas atmazgāšanu. Ir grūti pateikt, kādā veidā darbojas šo azartspēļu monopoli. Tīpaši jauni cilvēki cieši no atkarībām. Eiropas kopiena tiesa atzīst sabiedrības intereses un arī valdību tiesības uzlikt aizliegumu tiešsaistes azartspēlēm. Tiešais tas azartspēles galu galā iet pāri visām robežām. Tomēr, neskatoties uz to, azartspēļu regulējums ir atšķirīgs dažādās dalībvalstīs. Ir ļoti grūti kontrolēt arī oficiālos azartspēļu organizētājus. Ir grūti kontrolēt arī naudas plūsmu. Mēs jau esam aicinājuši komisiju veicināt regulējumu par azartspēļu kontroli ir jāuzliek aizliegumi arī tiešsaistes azartspēļu reklāmām, jo šīs reklāmas bieži vien ir orientētas uz jauniem cilvēkiem. Čehijas republika, diemžēl, ir atpalikusi šajā jomā, jo šādas reklāmas vispār netiek aizliegtas. Netiek aizliegtas nekāda veida azartspēles, Piemēram, nav aizliegt šādas azartspēles organizēt skolu tūmā. Es ceru, ka tiks izveidots regulējums, kas darbosies visā Eiropas Savienībā. Šādi mūzis. Kundzei divas minūtes. Paldies priekšādētāji. Es vēlētos sirsnīgi sveikt komisāru Barņē, vēlētos viņam vēlēt daudz veiksmes turmākajā darbā. Man bija ļoti liels prieks, ka man ir dota iespēja diskutēt par šo jautājumu ar jums. Jūs taču piedalījāties arī uzklausīšanā parlamentā, un šajā uzklausīšanā jūs eh, teicāt, ka mums ir jānodrošina patērētāju aizsardzība, ja mēs runājam par azartspēļu tirgu. Tagad jums ir dota iespēja to visu realizēt praksē. Esmu priecīga, ka jūs atbalstījāt šo iniciatīvu. Daži jautājumi varbūt ir nedaudz neskaidri formulēti. Zaļo, zaļās grāmatas veidošana ir ļoti laba iniciatīva, mums ir jādomā arī par skaidru nosacījumu noteikšanu. Galu galā mums ir jāgūst skaidrs priekšstats, kāda pašlaik ir situācija Eiropā. Es vēlētos atgādināt jums arī par politiskajām prioritātēm. Ir ļoti labi, ka mums ir zināms mazākuma viedoklis par šo ziņojumu taču lielākā daļa tomēr atbalstīja manu ziņojumu. Padomē arī bija jūtams vairākuma viedoklis, ka mums eh, vajadzētu garantēt kontroli pār azartspēlēm. Ja ir runa pār tiešsaistes azartspēlēm, tad mums vajadzētu paskatīties, kāda ir sociālā ietekme taču es labprāt dzirdētu no jums arī nedaudz skaidrāku atbildi. Proti, kāda ir jūsu nostāja? Vai jūs pārtrauksiet pārkāpumu procedūru uzsākšanu pret dalību valstīm, un vai jūs konstruktīvi rīkosieties kopā ar padomi? Nav nekādas jēgas, ja Eiropas kopienu tiesa izdod vienu spriedumu pēc otra. Mums ir vajadzīga skaidra politiska atbilde šajā jautājumā. Paldies Eilvarda kungam! Vārds. Priekšsēdētāji, es atbalstu šīs debates. Eh, šīs debates ir tieši laikā, un eh, mēs runājam par eh, azartspēlēm tiešsaistē. Problēmas, kas rada, kuras rada šāda veida azartspēles, nodara kaitējumu patēriņ, patērētājiem, Es komisijai jau uh, stāstīju par šo te problēmu pagājušā gada novembrī un atbildi, kur es saņēmu, uh, norādīju uz to, ka komisija atbalsta dažāda veida izglītošanās programmas un izglītošanās centrus dalību valstīs. Šādējādi tiek sniegta informācija vecākiem par tām briesmām, ar kurām saskarās bērni, e, ja viņi darbojas, azar, ja viņi skatās šāda veida mājaslapas e, tiešsaistē. Un tā ir tikai problēma, kas palielinās. Un nepastāv fiziska uh, kontrole, lai nodrošinātu, kā tiek ievērot vecuma ierobežojums var izmantot arī nozaktas eh, kredītkartes, var falsificēt identitāti. Un parasti šāda veida azartspēles tiek spēlētas eh, bērniem esot vieniem pašiem. Un eh, tādējādi situācija netiek nekāda kontrolēta. Un tie drošības pasākumi, kas pastāv parastās, parasto azartspēļu laikā, netiek ievēroti. Un, lai noteikti, kus, kas tieši spēlē ir nepieciešams laiks un dažāda veida resursi. Ir uh, nepieciešams skaidrs norādes uh, par to, kā risināt šo problēmu, nepieciešams noteiktas aktivitātes, lai tiktu aizsargāti mūsu visi ievainojamākie patērētāji. Paldies, Vandālen kungam, divas minūtes. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Nīderlandē ir 120 tūkstoši cilvēku, kas ir kļuvuši atkarīgi no azartspēlēm. Tas ir apmēram 1% no mūsu iedzīvotājiem. Azartspēles rada būtiskas sociālās problēmas, izirs ģimenes, rodas finansiālas problēmas, palielinās noziedzība. Dalībvalstīm ir jādara viss iespējamais, lai risinātu problēmas, kas ir saistīts ar azartspēlēm mēs esam pamanījuši, ka dažas, dažās dalībvalstīs ir pilnīgi legāli azartspēļu tirgi, un šis te sektors uh, grib mums pārliecināt, ka azartspēles ir parasts, uh, normāls uh, uzņēmēja darbības veids, un tas ir pilnīgi nenormāli. Dalību valstīm nevajadzētu veicināt tādu veidu uzņēmumu attīstību, kas uh, rada sociālo sociālās problēmas. Tieši tāpēc eh, Nīderlandes valdība ir nolēmusi regulēt azartspēļu tirgu un pieļaut tikai valsts monopolu. Un es negribētu, ka kaut kur citur Eiropas Savienībā eh, tiktu izveidot kaut kāda azartspēļu centri, bet man liekas, ka tas būtu varbūt tas mazākais no ļaunumiem, ja tas tiktu pareizi regulēts. Dalībvalstīs, kur tiek atļauta, atļauts azartspēles, tātad šīm valstīm būtu uh, stingri jānorāda, ka vajadzētu samazināt uh, azartspēļu izplatību. Trianta Filidis kungam uh, vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Šajā jautājumā mums vajadzētu paskatīties arī uz sociālo likumdošanu. Eiropas kopiena tiesa ir noteikusi robežas. Dalībvalstis līdz ar to var darboties savas nacionālās likumdošanas ietveros, var noteikt, kādā veidā tiks regulētas tiešais sazarspēles. Tas nozīmē, ka eh, kopienas likumdošana nav nepieciešama. Eiropas kopiena tiesa Šīnler spriedumā ir noteikusi, ka eh, tiešais azarspēles skar ētiskus, reliģiozus un kultūras aspektus. Līdz ar to pastāv risks krāpšanai un arī nelegāliem aspektiem. Līdz ar to tas var ietekmēt ļoti daudzus individus. Tas ir pats svarīgākais, godamie kolēģi. Tieši tāpēc sabiedrības interesēs ir notrošināt, lai dalībvalstis varētu turpināt kontrolēt šos jautājumus. Galu galā dalībvalstis vislabāk pārzina savas valsts īpatnības. To atbalsta arī pētījums, ko komisija pasūtīja. Šeit ir runa par salīdzinošajām tiesībām. Tieši tāpat arī ir jāatceras 2009. gadā Šaldimodas kundzes ziņojums. Par šo ziņojumu mēs eh, nobalsojām par. Līdz ar to mēs varam nonākt pie secinājumiem, ka iekšējais tirgus nevar iejaukties šajos sensitīvajos jautājumos. Mēs aicinām komisiju ņemt vērā Eiropas kopientiesas spriedumus. Lielas paldies! Paldies, komī kundzē vārds. Es gribēju Eh, sākt ar eh, kopienu tiesas nolēmumu, jo dalību valstīm eh, ir iespēja aizliegt privātu uzņēmumu darbību un aizliegt arī tiešsaistē spēlēt azartspēles. Tā tad ir nepieciešams vadīt un pāraudzīt šo te ārkārtīgi ienesīgo tirgu, kas rada risku patērētājiem katrā valstī ir iespējams noteikt aizsardzības līmeni, bet nu, tā atšķirība ierobežojuma līmenī nevienmēr ir acīm redzama. Komisija ir uzsākusi pārkāpuma procedūras pret vairākām dalību valstīm, viena no tām ir Itālija, jo ir pārkāpts pakalpojumu sniegšanas brīvības noteikums. Tātad es kopienu tiesa nolēma, ka ir iespējams, aiz, ka ir pieļaujams aiz, izmantot vai atstāt spēkā aizsargājušo Portugāles sistēmu. Ir jāveicina harmonizācija šajā jomā starp visām dalību valstīm, un mums varbūt būtu jādomā ne tikai par ekonomiskām interesēm. Mums ir jāaizsargā savi patērētāji, tas ir ļoti svarīgi, tīpaši runājot par jauniem cilvēkiem, jo tie ir galvenie krāpšanās un noziedzības upuri. Tagad eh, Korejas de Kampas kungam vārds uz pusotru minūti priekšsēdētāji, kolēģi. Šeit mums nākas saskarties ar konfliktu starp divām politikām, kas ir ļoti, ļoti svarīgas Eiropas Savienībai tātad patērētoja aizsardzība un uh, no otras puses dažāda veida brīvības. Eiropas kopienu tiesas nolēmums norāda uz to, ka dalībvalstis var saglabāt savu autonomiju un regulēt šāda veida uzņēmumu darbību tiešsaistē. Šis ir ārkārtīgi delikāts jautājums, un tas ir saistīts ar svarīgiem sociāliem, svarīgām sociālām vērtībām, pretnostatot pret antisociālu azartspēļu spēlēšanu. Bet runa ir arī par ieņēmumiem, ko iegūst eh, uzņēmumi, piedāvājot azartspēles internetā. Ja mēs runājam par judikatūru, tad uh, ir noteikta, noteikta juridiskās domas plūsma. Un es gribētu aicināt Eiropas Savienību pieņemt tādu skaidrāku pozīciju un izveidot tiesisko pamatu, lai uh, risinātu tās problēmas, kas uh, dalībvalstīm rodas ar uh, parobežu noziedzību, kas izmanto šāda veida azartspēles, lai tikai paplašinātu savu darbību. Mums ir jānodrošina patiesa patērētāja aizsardzība šajā jomā. Barņiekungs, e, es no komisijas gaidu ļoti daudz, un es ceru, ka šis jautājums būs viens no jūsu prioritāriem jautājumiem. Tagad Vlasaka kungam vārds uz pusotru minūti. Dāmas un kungu, mēs visi ļoti labi zinām to, ka azartspēles ārkārtīgi stingri regulē daudzās dalību valstīs. Tomēr situācija ir mainījusies kopš e, šīs te spēles tiek piedāvātas tieši saistē. Tagad mums ir tehnoloģijas, kas ir saistītas ar uh, azartspēļu spēlēšanu internetā. Šīs tehnoloģijas ātri attīstās, savukārt likumdošana nespēja tik līdz šim procesam. Eiropas kopiena tiesa tieši tāpēc eh, bieži tiek lūgta nolemt par lietām, kas ir saistītas ar azartspēļu spēlēšanu tiešsaistē. Un mēs šeit redzam, ka judikatūra šajā jomā nav īsti skaidra. Šāda veida azartspēles bieži tiek uzskatītas par tādu pelēko zonu likumdošanā, uh, Mums būtu jārespektē tas, ka visām dalību valstīm būtu jābūt atbildīgām par licenžu piešķiršanu azartspēļu piedāvāšanai tiešsaistē. Savukārt, mēs visi arī piekritīsim, ka nacionālā likumdošana nevar pārkāpt Eiropas Savienības likumdošanas eh, aktu prasības, it īpaši, kas ir saistītas ar brīvu pakalpojumu kustību. Čehijas likumdošana neļauj Čehijas uzņēmumiem saņemt licences azartspēļu piedāvāšanai tiešsaistē, bet mēs arī nevaram liekt ārzemju uzņēmumiem sniegt šāda veida pakalpojumus Čehijas republikā. Šāda situācija nav pieņemama, un es šeit vēl neesmu pieminējis arī dažādi cita veida riskus, piemēram, veselības, sociālos un citus. Protams, rodas arī eh, problēmas ar nodokļu iekasēšanu. Paldies! Tagad es aizkundzēju vārds uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs Barņē pilnīgi pareizi norādīja, ka Eiropas parlaments ir skaidri iestājies šajā jautājumā. Azarspēles galu galā nav pakāpojums. Tās drīzāk rada atkarības un sociālas izmaksas. Sporta kritērijas parlamentā ir ļoti būtisks. Lisabons līgumā mums ir noteikta skaidra kompetence šajos jautājumos. Taču nedrīkst paļauties uz to, ka azartspēles mums nodrošinās finansējumu sportam. Komisijai vajadzētu ņemt vērā parlamenta skaidri pausto nostāju. Mums ir jāvēršas arī pret eh, noziedzīgo darbību. Eiropas kopienu tiesa Portugāles lietā ir nedaudz piekāpusies, taču šeit nav runa par Eiropas kopienu tiesu, kas ķertos pie kādiem pasākumiem. Mums nav vajadzīgas pārkāpuma procedūras, mums ir vajadzīga politiska atbilde. Mums nav vajadzīga harmonizācija, galu galā ir jāatcerās, ka katra dalībvalsts ir atbildīga par šiem jautājumiem, un katra dalībvalsts arī uzņem šīs sociālās izmaksas. Mums ir jābūt konsekventiem, mums ir jāizveido skaidri noteikta politika. Tiešais tas azarspēles, protams, nav dabas katastrofa. Ir ļoti daudz produktu, kurus nedrīkst pārdot visās dalībvalstīs, pilnīgi neievērojot robežas. Mums būtu jāņem vērā dalībvalstu tiesības. Komisāra kungs, es vēlētos jūs aicināt sagatavot zaļo grāmatu par azartspēlēm. Šādā veidā mēs nodrošinātu instrumentus, lai mēs varētu aizliegt dažādas azartspēles, kas nonāk Eiropas Savienībā no citām valstīm. Paldies, Stīlers! Kundzei pusotra minūte. Priekšsēdētājs gribēja pateikties eh, iepriekšējiem runātājiem un arī kolēģie Šalda muzeja par darbu šajā jomā. Kā jau teica iepriekšējie runātāji, azartspēles nav parasts pakalpojums, un tās negatīvās sekas, ko rada azartspēles, ir ārkārtīgi lielas, un par to jau arī minēja eh, kolēģi pastāv divu veidu metodas, kas, eh, ar kur palīdzību var izmantot, ar kur palīdzību var izmērtēt azartspēļu radītās negatīvās sekas, un šīs te metodas izmantoja arī Lielbritānijā. Eh, Liel... Nīderlandes kolēģis teica, ka pie viņiem 120 eh, tūkstoši eh, cilvēku ir atkarīgi no azartspēlēm Lielbritānijā, savukārt šis skaitlis ir 236 līdz 284 tūkstoši. Ja mēs eh, runājam par šo jautājumu, tad es gribētu redzēt, ka komisija eh, iegūs pareizus statistiskos datus, eh, veids kaut kādu pētījumu, lai noteiktu, kā mm, azartspēles tieši saistē iesekmētu Eiropas Savienības pilsēņus. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un mums būtu nepieciešama visa. Mm, informācija. Runājot par EKT nolēmumiem ja mēs vēlamies novērst uh, krāpniecību un kriminālu darbību šāda veida uh, aktivitātēs, tad mums ir jānodrošina, ka tiešsaistes azartspēļu uzņēmumi nereģistrējas citos uzņēmumos, mm, citās valstīs nekā tajās, no kurām viņi darbojas. Tādējādi tiktu novērsta, novērstu, uh, novērsts dažādi veidi krāpniecības risks eh, un gribēju ar apsveikt Barņēku kungu ar stāšanos amatā. Tagad vārds Maginis skundzēja uz divām minūtēm. Es arī gribēju apsveikt Barņē kungu. Šis nav vieglākais jautājums, ar kuru sākt savu darbu komisijā. Tomēr es gribēju teikt, ka Makrīgī kungs, kas bija jūsu priekštecis, noteikti novērtētu, eh, šo te lietu. Ja mēs runājam par šo jautājumu, tad ir divu veidu viedokļi. Varbūt, ka būtu jāatsauc uz pagājušā ma gada marta rezolūciju, un tur ir norādīts, ka dalībvalstīm ir interese un tiesības regulēt savu azartspēļu tirgu. Tur arī tiek tieši norādīts, ka tiešsaistes azartspēļu uzņēmumiem ir jāpilda dalību valstu likumdošanas prasības Un tieši un iekšējā tirgus principi nav tieši piemērojami šai te delikātajai jomai. Kā jau tika norādīts, tirgus virzās šeit mums pa priekšu. Un ja mēs skatāmies uz esošo likumdošanu, tad mums varbūt tā būtu jāizmanto par pamatu. Un varbūt mums tas arī nepatīk, bet cilvēkiem patīk azartspēles. Es varbūt pati nopirktu kurpes, bet uh, daudziem cilvēkiem patīk šāda veida nodarbs. Bet mums ir arī skaidri jārunā par azartspēļu problēmām, jo ir lielas sociālās problēmas eh, tiem cilvēkiem, kas ir atkarīgi no azartspēlēm. Mums arī ir jāatceras, ka dalība valstis atbalsta dažādas loterijas. Un tas varbūt ir tāds tiesisks veids, kā eh, veicināt atkarības rašanos gan Eiropas parlamentam, gan Eiropas eh, Savienībai kopumā jāsaka, ka mums nav konsekvences šajā jomā un cilvēki izmanto pakalpojums no citām valstīm. Un varbūt šeit mums būtu mm, jāizveido tā saucamā zaļamā, zaļā grāmata, jo uh, varētu pastāvēt liels problēmas ar nepieciešamās informācijas iegūšanu, un varbūt šeit gribētu aicināt komisiju strādāt pie šī jautājuma. Tagad repokungam vārds uz pusotru minūti. Priekšsēdētāja kungs, komisāri. Tiek teikts, ka politika ir spēle, pat varbūt azartspēle, bet spēlēšana uz naudu ir pavisam savādāks uzņēmēja darbības veids jo tas ir saistīts ar daudziem negatīviem sociāliem efektiem. Tas ir saistīts arī ar kriminālām aktivitātēm. Atkarība no azartspēlēm ļoti bieži noved cilvēkus eh, pie dažāda veida ekono, finansiālām problēmām un arī psiholoģiskām problēmām. Es gribēju atbalstīt to, ko teica Štīleres kundze. 2008. gadā Somijā bija apmēram 40 tūkstoši cilvēku, kas bija atkarīgi no uh, azartspēlēm. Ja mēs paskatītos uz Eiropas Savienību un, un, un, un piemērot šo te pašu proporciju Eiropas Savienībai, tad tas nozīmē, ka Eiropas Savienība apmēram 35 miljoni atkarīgo, un tas ir ārkārtīgi liels skaitlis. Tieši tāpēc dalību valstīm vajadzētu atļaut izmantot uh, tiesības organizēt arzatspēļu tirgu uh, savās valstīs, Mums ir jānosaka skaidrs prasības, kā regulēt tirgu un noteikti nacionālās, nacionālās kontrolas pasākums. Es gribēju vēlreiz uzsvērt, ka mums ir jāņem vērā visneaizsargātāko patērētāju prasības, tieši, kas ir tieši saistībā ar dažādu veidu riskiem un obligātajām prasībām. Un mums ir eh, jānodrošina tas, ka kriminālās struktūras negūst uh, ieņēmums no šīm te aktivitātēm. Tagad Salvatore Konliņo kungam vārds lūdzu. Labdien, priekšsēdētāji, apsveicu komisāru. Mēs visi redzam, ka azartspēles tiešsaistē pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaugušas. Tas ir uh, piesaistījis uh, lielu uzmanību un azartspēles spēlē lielu daļu no mūsu iedzīvotājiem. Jaunās tehnoloģijas ļauj vieglāk piekļūt šādām spēlēm, un tas nozīmē, ka aizvien vairāk patērētāju iesaistās šādās spēlēs, ir īpaši jauni cilvēki. Jauniešiem ir viegli piekļūt internetam, un tāpēc viņi ir īpaši apdraudēti mēs redzam, ka azartspēles rada briesmīgas sekas, jo ģimenes vairs nevar nomaksāt parādus, un mums nevajadzētu arī nepietilgoši novērtēt to ārkārtīgo uh, apdraudējumu, ko uh, rada uh, šāda veida spēlēšana, jo jaunieši vairs neiesaistās sociālās attiecībās, viņi tikai pavada laiku pie datora. Viņi kļūst antisociāli, viņi kļūst atkarīgi. Tas ir netikums, un mēs pašlaik neredzam to īsto problēmu, mēs redzam tikai aizberga augšējo daļu. Itālijā pašlaik mums ir uh, dienesti, kas palīdz tikt Uh, galā ar problēmām, sais, kas ir saistītas ar uh, atkarību no azartspēlēm. Šeit mēs runājam arī par profilaksi. Mums būtu arī jāveicina pētniecība, lai novērstu jauniešu iesaistīšanos. Tātad mums ir jādara viss, lai varētu risināt problēmas, kas ir saistītas ar atkarību. Mums vajadzētu izveidot vienotu pieeju. Uh, kā mēs to esam izdarījuši saistībā, piemēram, ar atkarību no narkotikām un alkoholu. Šis ir jauns atkarības veids, un jautājums, ko es uzdevu kopā ar citiem kolēģiem, paslaik šis jautājums vēl nav skatīts plenāras sēdē, jo mūsu priekšlikums tika noraidīts. Es gribētu zināt, ja mēs šeit runājam par atkarīgajiem kā šos cilvēkus negatīvi ietekmē azartspēles tiešsaistē. Tagad raptī kungai, kundzei vārds uz pusotru minūti. Eh, Priekšēdētāji, iemesls, kāpēc mēs Eiropā jūtamies droši, kāpēc eh, Eiropā nodrošina ilgu mūžu saviem cilvēkiem, ir tas, ka mēs respektējam savas dalībvalstis, taču šeit eh, mēs saskaramies ar dilēmu. Šeit ir jautājums par to, vai e, Eiropa teiks pēdējo vārdu vai dalībvalstis. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, jo gal galā šeit e, mēs saskaramies ar e, plašu problēmu. Tiešais tas azartspēles ir ļoti grūti kontrolējamas, jo internets ir tāda nepāraugama joma. Tāpat mums ir jādomā arī par konkurenci un par Eiropu. Jebkurā gadījumā mums būtu jārespektē sabiedrības intereses. Mums ir vajadzīgs līdzsvars. Es uzskatu, ka tas ļoti skaidri parādās abos Eiropas kopienu tiesas spriedumos. No vienas puses tiek konstatēts, ka ir jāaizsargā sabiedrības intereses. Tad šīs intereses tiek garantētas dalībvalstu ietverā. Taču no otras puses ir teikts, ka nedrīkst ieviest nepro, neproporcionālus pasākumus, kas uh, pilsoņiem traucētu. Parlamentā mēs tagad uh, gaidām no komisijas, ko komisija darīs, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu pašnoteikšanās un pakāpojumu sniegšanas brīvība tiktu saglabāta, taču tajā pašā laikā ir jāņem vērā arī morālie aspekti, jāņem vērā krāpšana un noziedzīgie nodrimi, kas ir saistīti ar azartspēlēm. Uh, Es patiešām piekrītu visiem, kas šodien izteicās. Jūs teicāt, ka pastāv atšķirīgi viedokļi, bet es domāju, ka visi šie viedokļi, domāju, runā vienā garā, un es ceru, ka mēs varēsim šo jautājumu atrisināt. Paldies, tagad vārds Karasa kungam. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, godāmie kolēģi, vispirms es vēlētos sveikt komisāru, patiešām jauki, ka jūs esat klāt un sēžat šajā vietā. Galu galā šeit ir runa par sociālās, sociālā tirgus pārvēršanos par tā maiņām. Galu galā no vienas puses mēs gribam atbalstīt tirgu, mēs vēlamies īstenot iekšējā tirgus principus, taču no otras puses mēs nedrīkstam atteikties no savas atbildības. Tas attiecas arī uz azartspēlēm. Mums šeit būtu jānosaka tirgus robežas. Mums ir patiešām jāsaprot sava atbildība. Šeit taču ir runa par to, ka arī azartspēļu tirgu, tāpat kā finanšu tirgu, mēs nedrīkstam pieļaut to, ka ik viens rīkotos pēc saviem ieskatiem un sabiedrība pēc tam maksātu uh, izdevumus. Šeit ir runa par naudas atmazgāšanu, par krāpšanu, par dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem. Šeit ir runa arī par brīvību azartspēlēs. Un visi šie, šie jautājumi mums ir jāsavēl kopā. Uh, Mums īsti nav definīcijas. Mēs šeit runājam par azartspēlēm, taču azartspēles ir ļoti atšķirīgas, pastāv arī ļoti dažādas definīcijas. Tieši tāpēc es apsveicu šo paziņojumu par zaļās grāmatas sagatavošanu. Mēs šeit saskaramies ar dažādām kultūrām, dažādiem tradīcijām. Cilvēki balstās uz dažādiem uh, priekšstatiem par azartspēlēm, un tas e, mums neļauj nonākt pie mūsu kopīgā mērķa. Taču, jebkurā gadījumā mums ir jāsagatavo pietiekamie labs regulatīvais ietvers. Mums ir godīgi jādiskutē par šiem jautājumiem, ir jāiesaist arī dalību valstis, ir jāiesaista dažādās interesētās puses. Tāpat arī mums ir jāatcerās, ka eh, dalībvalstu tiesības nedrīkst aizmirst. Mums ir jānodrošina tiesiskā noteiktība Eiropas Savienībā. Paldies Karas kungam. Tagad vārds Pancērī kungam. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi. Mēs zinām, ka ir atšķirības starp dalību valstu likumdošanām. Uh, Un mēs zinām arī, ka ļoti bieži judikatūras interpretācija ir atšķirīga, kas noved pie pārkāpuma procedūras ieviešanas, e, uzsākšanas pret dalību valstīm. Ņemot vērā e, to, ka e, šīs tiešsaistes azartspēles ir iespējams uh, spēlēt tajās piedalīties un tās piedāvāt neatkarīgi no robežām, uh, tad um, šeit ir jāņem vērā šī specifika. Un es domāju, ka Eiropas Savienības institūcijām ir jādara viss, lai aizsargātu mūsu patērētājs, ir tīpaši jaunos cilvēkus. Protams, ir jācīnās pret krāpšanu, bet ir um, jācīnās pret nelegālu azartspēļu organizēšanu. Mums ir jāstrādā pie tā, lai izveidot Eiropas līmeņa likumdošanu šī jomā. Mēs um, neapšaubām jūsu apņēmību, komisāra kungs. Mēs noteikti gribētu redzēt zaļo grāmatu un konsultāciju procesu, jo tas ļauj mums izvērtēt, kāds būtu uh, vislabākais likumdošanas um, saturiskais piepildījums, uh, bet vajadzētu atcerēties, ka mums ir jāstrādā uz no, nu, konkrēta mērķa sasniegšanu. Paldies! Paldies! Tagad. Korhols kundze, divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētāji, raugoties uz Eiropas kopienu tiesas nostāju, padomas, komisijas un parlamentu nostāju e, jautājumā par azartspēlēm, es varētu izdarīt sakojušas secinājums. Praktiski visas dalība valsts un parlaments noraida uh, izcelsmes valsts un savstarpējās atzīšanas principu piemērošana šajā jūtīgajā jomā. Un tiesa to akceptē, ka eh, to tā vēlreiz ir eh, nepārprotami atkārtojusi savā nolēmā pagājušā gada decembrī un līdz ar to komisija zaudēja vienu no saviem svarīgākiem argumentiem, ko tā līdz šim izmantojas visās pārkāpuma procedūrās. Dalībvalsts pašas var noteikt savus politikas mērķus attiecībā uz azartspēlēm, kā arī nosakot aizsardzības līmeni, ko tās uzskata par piemērotu savā valstī un saviem iedzīvotājiem. Padomu un parlaments ir strādājuši roku rokā. 2006. un 2007. gadā tās abas vienojās par azartspēļu eh, izslēgšanu no pakāpojuma direktīvas un eh, telekomunikāciju direktīvas. Šaldemos ziņojumā tika norādīts, ko padomu ir izdarījis Francijas prezidentūras ietvaros. Nekas būtiski nav mainījies. Un Šaldemārs kundz ziņojumā es biju atbildīgi par uh, tautas uh, partijas uh, pozīciju. Un es gribētu vaicāt, vai jūs komisija esat gatavs izrādīt palīdzību dalībvalstīm cīņā pret neatļautu azartspēļu piedāvāšanu un darīt to ar konkrētiem darbiem. Un jautājums ir, kā jūs to esat iecerējuši darīt? Paldies! Paldies! Sonika kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Nav šaubu, ka mm, tiešsaistes azartspēļu tirgs attīstās ļoti dinamiski. Apmēram 40% no azartspēļu tirgus pasaulē atrodas tieši Eiropā, un šis bizness dod milzīgus peļņu, un šī peļņa ir pieaugusi trīskārtīgi. Un statistika liecina par to, ka e, šī tendence turpināsies. Uh, Šāda tirgus attīstība ņemot vērā izmaiņas patērētāju attieksmē un tajā, ka šie pakalpojumi ir pieejami internetā, prasa komisijas reakciju. Un tas, ka komisija līdz šim neko nav darījusi, apliecina to, ka Eiropas Savienības institūcijas izvairās no šādu problemātisku jautājumu risināšanas. Attīstība azartspēļu tirgu prasa izlēmīgu rīcību, lai um, likvidētu riskus, kas saistīti gan ar krāpšanu, gan arī ar atkarību. Risinājumiem ir jābūt tādiem, kas aizsargā Eiropas Savienības patārētājus pret tiešais azartspēļu negatīvās ietekmes. Kā jau minējām savās rezolūcijās martā, jaunie cilvēki nav gatavi uh, pieņemt tādus tiešām izsvērtus un pamatotus lēmumus, kas paaugstina atkarības veidošanās risku jauno cilvēku vidū. Iespējams, patreizējā situācija ir izveidojusies uh, tādēļ, ka lielākā daļa no cilvēkiem, kas strādā pie likumdošanas izstrādāšanas, ir uzauguši tajā periodā, tajā laikā, kad tā situācija, ko redzam šodien, likās zinātniskā fantastika. Mums ir nepieciešama reāla konkrēta standarta, kas ļautu izšķirt starp konkurenci un azartspēlēm. Paldies, Antonesko kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Kad runājam par Eiropas azartspēļu tirgus eh, regulēšanu, vai tas būtu tiešsaistē eh, vai nē, mm, tad tas tiešām jāatcerās, ka tas ir ļoti tāds sensitīvs jautājums. Daži aicina aizliegt šādas spēles, citi saka, ka uh, šo azartspēļu aizliekšana tieši saistē radīs gluži pretēju reakciju. Es domāju, Eiropas Savienībā mūsu kopīgais mērķis ir nodrošināt labāku regulējumu, aizsargāt nepilngadīgos, atrast veidu, kā kontrolēt azartspēles tieši saistē un Protams, dalība valsts pašas nodefinē mērķus savās valstīs un nosaka to aizsardzības līmeni, kādas tās gribētu redzēt. Tas nozīmē, ka kaut arī mērķis ir viens, ir ļoti grūti nodrošināt konsekventu regulējumu visā Eiropas Savienībā. Tajā pat laikā jāatcerās, ka tā ir svarīga ekonomiskā nozara. Tieši saistē spēlētas azartspēles tiek spēlētas neatkarīgi no robežām, un Eiropas kopienu tiesas nolēmumi nedod mums uh, nepieciešamo palīdzību, lai mēs varētu izstrādāt atbilstošu un konsekventu likumdošanu. Tāpat laikā mēs saņemam sūdzības um, no um, uzņēmumiem, no biznesiem par ierobežojumiem, kas tiem tiek noteikti dalību valstīs. Es neatbalstu tiešai sazarspēles, bet tajā pat laikā mums ir nepieciešams saskaņot harmonizētu likumdošanu, kas varētu ne tikai nodrošināt skaidru spēles noteikumus uzņēmējiem, bet arī aizsargātu patērētājus, it īpaši vismazāk aizsargātos. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Dučkungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos arī sirsnīgi sveikt Barņiekungu. Es arī viņam vēlētos vēlēt veiksmes komisāra pienākumu pildīšanā. Es vēlētos savu sakāmo sadalīt trīs daļās. Pirmām kārtām, pašlaik mēs dzīvojam masu plašsaziņas līdzekļu pasaulē. Uh, Šajā pasaulē tiešais azartspēles rada ļoti lielu izaicinājumu. Tas ir sociāls un sabiedrisks izaicinājums. Šī izaicinājuma sekas vēl īsti nav zināmas. 2009. gada rezolūcijā jau ļoti skaidri tika norādīts, ka tiešsaistes azarspēlēm ir negatīvas sekas. Šeit mēs runājām par atkarību vai arī par naudas atmaskāšanu. Nedrīkstētu arī aizmirst, ka arī legālas azartspēles rada negatīvas sekas. Galu galā mēs a, eh, esam saskārušies ar dažāda veida skandāliem Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka tiešsaites azartspēles nedrīkstētu uzskatīt par brīvā tirgus jautājumu. Šeit ir galvenokārt jādomā par patērētāju aizsardzību. Tas nozīmē, ka nosacījumiem galvenokārt vajadzētu attiekties uz patērētājiem. Trešām kārtām mēs vēlētos formulēt vairākus priekšlikumus. Mums ir vajadzīgs e, kopējs e, kopienas ietvers šiem jautājumiem. Mums e, centrā šim ietvaram būtu jāliek patērētā aizsardzības jautājumi. Tāpat arī mums vajadzētu domāt par novēršanu. Vajadzētu atcerēties, ka e, šīs azartspēles veicina un rada atkarību. Tieši tāpat tās rada arī iespēju veidoties dažādiem krimināliem tīkliem un vispār noziedzīgiem nodarījumiem. Es domāju, ka mums ir jārada kopīgi nosacījumi, tas mums ir jādara kopā, un, protams, ka tas ir mums liels izaicinājums. Paldies, Higīnce kungam, vārds divas minūtes. You, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Azartspēļu jomā arī tiek izmantots jaunākās tehnoloģijas. Labā lieta ir tā, ka tas nodrošina lielāku precizitātu un vieglāku piedalīšanos. Tajā pat laikā uh, Mēs redzām, ka šīs azartspēles tiek spēlēts, piemēram, totalizātori notiek ne tikai sportā, bet arī dažādās citādās jomās. Un sliktā lieta ir tā, ka te ir novērojama liela krāpšana, izvairīšanās no nodokļiem, kā arī veidojas atkarība. Lielbritānijā 600 tūkstoši cilvēku uh, ir um, atkarīgi no azartspēlēm un Ja paraugāmies uz Eiropas kopienu tiesu nolēmumu, tur ir noteikti katra dalībvalsts var izvēlēties savu likumdošanu, bet mums ir nepieciešama kopīga politika, jo azartspēles nezin robežu. 2009. gada 10. martā bija sagatavots ļoti labas rekomendācijas, un tur tika aicināts dalību valstīm sadarboties, lai risinātu sociālās problēmas, ko rada azartspēles. Tāpēc mēs gribam aizsargāt patērētājs pret krāpšanu. Mums ir nepieciešama kopīga nostāja, bez tam ir nepieciešams kopīgs regulējums attiecībā uz azartspēļu reklāmu, tīpaši tiešsaistē. Tāpat ir jānosaka vecuma ierobežojuma attiecībā uz eh, piedalīšanos azartspēlēs. Mēs daudz šeit runājam, mēs runājam par rezolūcijām, rekomendācijām. Tās ir labas, bet galu beigās mums tas viss ir jāpārvērš reālos darbos. Un tieši tādēļ es gaidu komisijas praktisku reakciju un atbildi. Paldies Higienas kungām. Tagad došu vārdu Markunaitis kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Neviens nevar noliegt faktu, ka tiešsaists azartspēles rāda dažādas problēmas sabiedrībā. Mūsu globalizētajā pasaulē šī jaunā atkarības forma uh, izplatās ar vien plašāk. Kopš 1996. gada e, šis tiešsais azartspēļu tirgus ir pieaudzis um, ļoti, bet mēs neesam izveidojuši sistēmu, lai šo nozare pienācīgi regulētu. Līdz ar to e, uzņēmumi, kas darbojas šajā nozarē, protams, gūst milzīgu pēļņu. Tajā pat laikā dalību e, valstīm ir jāsēdz izmaksas, kas rodas azartspēļu un negatīvās ietekmes rezultātā. Lietuvas iedzīvotāji var, piemēram, piekļūt šīm azartspēlēm tiešsaistē, un mēs nespējam nodrošināt viņiem vajadzīgo aizsardzības līmeni Tādēļ būtu jāveido kopīgi noteikumi, kopīgs regulējums. Ir tīpaši vajadzētu domāt par jauniešu, jaunu cilvēku aizsardzību. Attiecās uz jauniešiem, tad te neiet runa par to, ka mums viņi ir jāpasargā tikai no azartspēlēm. Vajadzētu tiešām to, domātu par to, ka mums vajadzētu viņus aizsargāt pret atkarības veidošanos un, kā jau es teicu, internetam nav robežu un kamēr mums nebūs kopīgi noteikumi, mums būs līdzīgas problēmas kā ar klimatu pārmaiņām. Mums ir nepieciešama kopīga risinājuma. Paldies, jūs šeit devāt tādu ļoti interesantu salīdzinājumu. Katrā ziņā tas bija ļoti vietā. Un tagad došu vārdu Boris kungam divas ar pus minūtes lūdzu. Szanowny panie przewodniczący, chciałem zadać pytanie e, do komisji także w kontekście. Jā, es vēlētos uzdot jautājumu komisijai. Arī kontekstā ar jautājumiem, ko mans kolēģis Nitras kungs e, vēlējās uzdot, bet viņš nevarēja šodien būt Strasbūrā. Pirmkārt, gribētu um, lūk komisijai komentēt nesens izmaiņas es dalībvalsts likumdošanā, e, kas ir notikušas e, Eiropas e, Savienības tiesas sprieduma rezultātā un vai komisija vēlas kaut ko, gatavojas kaut ko darīt, lai, um, lai uh, regulētu transakcijas, kas notiek attiecībā uz uh, Uh, tiešsaites azartspēlēm. Eiropas komisijas viedokļa prāt, vai nebūs obligāti regulēt vienveidīgi vai viengabaini visā Eiropā tiešsaites azartspēles, ja eh, ņemot vērā apstākļus, ka eh, neskatoties uz aizliegumiem, dalībvalsts nespēja eh, apstādināt šo eh, eh, tiešsaistes azartspēļu izplatību. Tātad, ko Eiropas komisija gatavojas darīt šajā lietā, lai eh, iedibinātu vienotu juridisku ietvaru, kas būtu paspēkā visās dalībvalstīs. Tagad Mandersa kungs divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdes kundze. Thank you. Es vēlētos izteikt uh, jauniem komisāram Barņiekungam apsveikums ar ievēlēšanu amatā, un jums būs daudz darba. Bolkeštaina pakāpojumu um, direktīvu, pa ko mēs ilgi eh, šeit debatējām, uh, tā neietver sevi azartspēles, un tas ir ļoti žēl, jo mēs acīm redzot nesapratām, ka tā ir nopietna problēma no patērētāja viedokļa raugoties. Uh, šeit uh, valstīm būtu iespēja likumdošanā daudz ko darīt, bet tikai Polija to ir darījis, daudz cits valsts nē, tas ir ļoti žēl. E, tas parāda, ka mums pietrūks drosmes risināt šo problēmu. Bieži mēs tā kā straus vēlamies iebāzt galvu smiltīs. E, tās organizācijas, kas šādas azartspēles piedāvā, ar vienu meklē jaunus e, spraugas likumdošanā, Bet mums jāsaprot, ka ir beidzies tas laiks, kad mēs varam e, tikai raudzīties uz fiziskajām robežām. E, Eiropas līmenī ir jāregulē šie jautājumi, tā jābūt skaidrai, jāaizsargā patērētāji, e, e kriminālas organizācijas e, ir jāierobežo, tam jāliedz iespēja e, šādas pakalpojumus piedāvāt. E, tas nozīmē arī to, ka mums ir jāpārstāj E, dalību valstīs uzturēt monopols spēkā. Dēļ šī e, Eh, ierobežojošā eh, Eiropas Savienības eh, tiesas sprieduma ir daudzas jaunas problēmas, bet mums vajadzētu būt drosmīgiem, rīkoties pilsoņu interesēs, cīnīties pret noziedzīgām organizācijām, tiem, kas azartspēles negodīgi šeit strādā ar tām, tos vajag notvērt un sodīt. Baņiekungs, jums būs daudz darāmā. Lai jums ar to veicas, un varbūt jums arī būtu vērts tiešām pārbaudīt pakalpojumu direktīvu. Uh, uh, un tagad vārds būs Obermaier kungam divas ar pus minūtes. Paldies, priekšsēdus kundze, Eiropas Sanības lietcē. Uh, 42.07 pārbauda, vai Portugāla uh, ar savu uh, azartspēļu, tiešais azartspēļu aizliegumu uh, um, pārkāpa Eiropas Savienības tiesības. Portugāla šādu aizliegumu bija izteikusi. Un tātad eh, Eiropas eh, Savienības tiesā tika iesniegt prasība pret šo Portugāles likumu ar argumentu, ka ar to tiktu pārkāpta pakalpojumu sniegšana eh, brīvība un katram uzņēmumam šāda brīvība ir. Eh, pārrobežu pakalpojums eh, sniegt un arī saņemt, tātad tā saucamā pasīvā eh, pakalpojuma sniegšanas brīvība. Bet pakalpojumu sniegšanas brīvība ietver sevi arī diskriminācijas aizliegumu. Tas nozīmē, ka ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem nedrīkst diskriminēt iepratīm iekšzemes pakalpojumu sniedzējiem. No otras puses ir arī ierobežojuma aizliegums pakalpojumu sniegšanas brīvībā, ko tā sevi ietver. Tātad Eh, diskriminācija eh, eh, ir aizliegta. Eiropas Savienības tiesa interesantā kārtā noraidīja to. Viņa norādīja uz to, ka pakalpojumu sniegšanas brīvība var tikt ehm, ierobežot, ja tas ir sabiedrības vispārīgās interesēs, piemēram, cīņā pret, no, pret krāpšanu, lai aizsaigātu būtisks patērētāju tiesības un cīnītos pret azartspēļu atkarību. Un tā tiešām ļoti nopietna problēma. Vācijā vien divas 200 tūkstoši eh, cilvēki ir oficiāli atkarīgi un eh, arī jaunatni arvien vairāk no tā cieši. Eh, daļai jau 13 gadnieki. Nevar būt tā, ka privāti pakalpojums sniedzēji, kas izpilda stingras prasības, lai aizsargātu patērētājs, kategoriski tiek viņiem liekta pieeja tirgumu. Un valsts azartspēju monopolu toties tiem nav jāpakļaujas, ko kopienas uh, eh, konkurencei, tiem ir lielāks iespējas darboties tirko. Es ceru, ka šī, šajā šaržģītajā situācijā uh, izdosies radīt jaunu tiesību ietvaru, uh, lai situāciju uzlabot un ka komisija šīs problēmas attiecīgi tā izdosies tās risināt. Paldies. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Vispirms vārdi dosim Kolino kungam minūte lūdzu. Priekšsēdes kundze, es vispirms vēlētos komisāram Barņē kungam e, izteikt labu vēlējumus savā jaunajā e, e, amatā. Tie tiešām būs viņam vajadzīgi. Dāmas un kungi, azartspēles psiholoģiski ietekmē individus, kas ar tiem nodarbojas. Uh, Eh, tās ietekmē eh, kultūras ziņā un izturēšanās ziņā sabiedrību, un tāpēc mums ir rūpīgi jāraugās, ko tad īsti, kas ir īsti pateicis Eiropas Savienības tiesas spriegumā, tātad, ka dalībvalstīm ir tiesības ierobežot eh, tiešsaits azartspēles. Portugāles lietā šis spriedums apstiprina, ka Eiropas Savienībai ir 27 dažādas uh, um, uh, juridiskā, tiesiskās sistēmas, katra valsts dara, ko tā vēlas. Un un e, e, e, koptirgis noteikumu piemērošana attiecībā uz azartspēlēm nozīmē, ka ir jābūt harmonizācijai Eiropas līmenī. Ja šeit nav stingri noteikumi, tad tas negatīvi atsauc uz Eiropas Savienības pilsoņu dzīvi. Un es īpaši šeit gribētu pieminēt jaunatni un citas vājāk aizsargātas grupas. Baņiekungs ir kaut kas jādara, lai juridiski regulētu šo jomu. Eh, ir jābūt um, ētikas kodeksam, eh, kas aizsargātu visus Eiropas iedzīvotājus, kas labprāt šādas azartspēles spēlē. Paldies, tagad Zvēra kungam vārds. Paldies, priekšsēdz kundze, dārgais komisāra kungs, arī es vēlu jums visu labu jaunajā amatā azartspēles. Tā ir e, tāda jauna uh, atkarību, uh, um, pa, jauns atkarības veids modernajā laikmetā, un tiešsaites vēl jau vairāk. Uh, šeit mums ir jāaizsargā Eiropas Savienības principi, kā piemēram brīva pakalpojums sniegšana, tajā pat laikā arī aizsargājot mūsu pak, patērētājs. Nu, lūk. Uh, Kā to vislabāk darīt? Ja mēs pat daudz uh, brīvu vaļu ļausim dalību valstīm, uh, mēs šīs problēmas uh, nespēsim atrisināt, kuras rada tieši saits azartspēles. Arī uh, domājot par tādām problēmām kā naudas atmazgāšana un tam līdzīgi. Mēs šādi arī nespēsim uh, tik galā ar monopoliem, ka daži operatori savās dalībvalstīs iegūst uh, uh, šādu stāvokli faktu faktiski. Un eh, šeit īstenībā pastāv protekcionisms, un es vēlētos, lai komisija ar zaļo grāmatu atrisinātu šo uh, problēmu, uh, no kā iegūt visi pilsoņi, patērētāji valsts un arī aizsargāt Eiropas Savienības principus. Paldies, tagad Figreido kundzei minūte vārds. Um Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, mēs saskaramies ar jautājumu, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Mums jāaizstāv cilvēki intereses un jācīnās arī pret krāpšanas iespējām. Krāpšana, kas ir samērā bieži sastopama uh, tiešsaist spēlēs un azartspēlēs. Mums jāpaliek autonomiem, jāsaglabā šīs mūsu tiesības un jārod iespēja likumīgi darboties un kontrolēt arī laimes spējas, neizraisot pretrunas. Šeit eh, jānodrošina adekvāts patērētāju aizsardzības līmenis, jāievēro iedzīvotāju intereses. Tas e, ietver sevi e, investīcijas sociālā jomā, kā tas, piemēram, ir Portugālē. Šeit uh, nevar tikai uh, pielietot konkuren, godīgas konkurences un brīvas pakalpojums sniegšanas uh, noteikums. Tas nav parasts pakalpojums, tā ir spēle, kas var uh, nopietni uh, un smagi ietekmēt iedzīvotāju dzīves. Komisārkungs, es ceru, ka jūs pārstāvēsiet šādu viedokli tajos pasākumos, kurus jūs uh, sāksiet īstenot un uh, ļausiet dalību valstīm īstenot viņu uh, izpratnē ne, nepieciešamos pasākumus. Paldies! Nākošais runātais Kelīkungs. Liels paldies, ka devāt man iespēju runāt, runāt par šo starptautisko problēmu jo eh, šī eh, tiešsaistes azartspēles tā rada atkarību un uh, it kā uh, nav uh, nekādu fizisku uh, kaišu. Otrkārt, tas ir jaunās paudzes uh, atkarības veids, un tas ir īpaši izplatīts jauno cilvēku valā. Un viņi ir tiešām izslāpuši pēc digitālās pasaules, un tāpēc e, viņiem ir nepieciešama lielāka aizsardzība. Un tāpēc es e, gribu e, šo zaļo grāmatu īpaši uzteikt, jo tā parāda trīs lietas. Pirmkārt ir fakti, e, cik plaša ir šī atkarība un spēlēšana, un, e, piemēram, manā pilsētā, kur desmit tūkstoši cilvēku dzīvo, pirms pāris gadiem bija divi e, šādi e, kioski, kur to var izdarīt. Likt likt likmes, un tagad jau ir 18. Un tas rāda, ka jauniem cilvēkiem ja, ir grūti, un trešām kārtām likumdošanā tam jau vajag attiekties uz visām valstīm. Un uh, uh, liels paldies, ka jūs šo jautājumu apskatāt. Liels. Paldies, un pēdējais ir uh, Melcerkungs. Priekšsēdētājs uh, Konze. Jautājumā, vai uh, azartspēles ir atkarīgas no licences, ja monopola īstenotāji to var uh, pieļaut, um, tas jautājums ir sarežģīts un uh, atkarīgo pieaugums ir ārkārtīgi liels. Krupjē tiek apmācīti, uh, uh, lai atpazītu cilvēkus, kas ir atkarīgi, un tiem tad aizliedz uh, spēlēt. Šī um, problēma pārvietojas uz internetu, um, tiek apdraudēta darba vieta, veselība, un īsā laikā tūkstošiem, eh, desmit tūkstošiem eiro uh, parādu kalnu rodas, un bez tam jauniešu aizsardzība. Pētījumi rāda, ka katrs desmitais Hamburgas uh, skolnieks vecumā no 14 līdz 18 gadiem spēlē nelegāli internetā, vai nu uh, spēlēt pokeru, vai piedaloties dažādās uh, Uh, citās laimes spēlēs. Mēs nedrīkstam aizmirst ģimeņu nelaimju un arī izmaksas, kādas tiek raidīts uh, visai sabiedrībai kopumā. Priekšsēdētāji. Komisāra kungs, atļaujiet uh, sveikt jūs šeit. Es nevarēju sveikt jūs debašu sākumā, bet tagad dodu jums vārdu noslēguma vārdiem. Komisāra kungs. Paldies par jūsu laipnajiem vārdiem, par vies visiem, kas uzstājās par jūsu vēlmēm un iedrošinājumu. Jūs mani sapratīsiet, parlamentā es sāku tagad strādāt šajā jaunajā amatā, ko man uzticēja Barozo kungs ar ļoti lielu aizrautību, iesaisti un arī ar tādu nelielu utopijas devu, bet tā ir tāda radoša utopija. Jautājums, kur, kur uzsver runātāji Švāba kungs, Gebhardas kundze, Dežonkungs un citi runātāji ir tāds, vai Eiropas komisija, eh, mēs, kas to pārstāvam, eh, izteiks iniciatīvu, veidojot eh, aizliegumu pārkāpumu procedūru. Jā, protams, es tikai 48 stundas esmu šajā amatā un lūdzu uh, atļaujiet man un maniem darbiniekiem sākt nopietni strādāt un prezentēt jums uh, jaunas uh, idejas, bet jauna pieeja, ar kuru es pievēršos šiem jautājumiem, tas ir uh, skaidrs, ka um, tas arī ļoti nozīmīgi man, man pašām. Daudzi uh, no jums teica, Anna Gebhārda, Karaskungs un uh, citi, ka uh, šis nav pakalpojums kā visi citi Tas nav pakalpojums kā visi citi. Un tas eh, tādēļ, ka jūs, jums ir taisnība sagaidīt no komisijas jaunu pieju un arī tās konsultācijas, kuras jums piedāvāšu. Pat labam dalību valstis izmanto savu iespēju atbilstoši līgumam uh, radīt savu pieeju. Visiem ir skaidrs, ka azartspēles jāreglamentē, jo tas arī ir risks sabiedrībai. Un šāda Mozeskundzes ziņojums to izlasīja ļoti uzmanīgi, un tas ir ārkārtīgi um, precīzi, apjomīgi formulēts. Padomu norādīja uz ļoti dažādo pieeju viedokļiem un īstenoto praksi. To, ko es esmu jau varējis novērēt, ir 2006. gadā laimes spēle, eh, kurā ir iesaistīta nauda, tika atsaukt no šīs eh, pakalpojuma direktīvas ap, aptvērumu, un komisija netika konsultēta. Un tas ir tas, ko mēs vēlamies mainīt. Es gribu ar manu komandu ļoti uh, cieši sekot, ļoti uzmanīgi sekot uh, padomus darba grupu darbam. Zinu, ka daudzas dalībvalstis prasa šī aptvēruma. Uh, atsākšanu un atsaucas uz patērētāju aizsardzības noteikumiem. Komisija neizslēdz alternatīvas pieejas iespējas pārkāpuma procedūrai. Es prezentēšu politisku dokumentu. Es pats runāju un izteicu zaļās grāmatas vārdus un nosaukumu. Bet nu jāuzsver, ka ir nepieciešama komisijas darba programma, eh, izdiskutē šo jautājumu ar eh, kolēģiem. Uh, mēģināsim strukturēt nākotnes diskusijas par šo jautājumu. Šis jautājums ir um, tāds, ka mēs vēlamies šo Eiropas koordinējošo uh, lomu. Jā, protams, ir šī ekonomiskā dimensija, bet tā nav vienīgā, ir citas tēmas, nopietnas, uh, kas uh, arī saskar, skar vispārējās intereses. Kirkopa kungs, eh, Paskala kungs un visi, es nevaru pilnīgi visus nosaukt, kas šādā izpratnē runāja, bet eh, visi eh, uzsvēra arī pārobežu noziedzības jautājumu. Vai to var apkarot bez tādas Eiropas pieejas? Es domāju, ka tas nav iespējams. Uh, Un bez tam, ja mums nebūs tādas eiropeiskas pieejas azartspēlēm ar naudas likmēm, tad tas skars um, online uh, tirdzniecību komerci. Un ir jāveido starptautiskas uh, uzraudzības institūcijas Eiropā. Tas ir viens no jautājumiem, kuru izskata pavdomas darba grupa. Uh, Un tādēļ šis jautājums, kā arī citi jautājumi, būs komisijas uzmanības lokā, un mēs sadarbosimies ar dalībvalstīm. Un es domāju, ka papildus tam, ka mēs uzklausīsim dalību valstu viedokli, tāpat tā kā šodien no rīta, un kā es turpināšu arī to darbīt, mēs konsultēsimies ar parlamentu, lai arī es sapratu, ka viedokļi šeit ir visnotaļ atšķirīgi, nu nav tādas vienotas ko koherences. Es zinu, ka vairākuma līnija parlamentā. Uh, ir um, tāda, ka es uzklausīju visus uh, uh, interesētās puses un arī tos, kas uh, uh, ir lietpratēji šajā jautājumā, lai mums būtu tāda pēc iespējas saskaņotāka un labāka Eiropas Savienības pozīcija. Par to strādāšu nākošajos, uh, nākošajās dienās un mēnešos. Es runāju par izaicinājumiem. Uh, Par sabiedrību runājot, šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs par atkarību, <clears throat> kas ir arī uzsvērts šajā ziņojumā, ir uh, uh, jauniešu atkarība un ir uh, jābūt atsevi absolūti striktiem ietvariem, lai uh, jaunieši, lai nepilngadīgie nevarētu pilnīgi brīvi spēlēt. Nevarētu spēlēt, nesaistīties šajās azartspēlēs. Un tam ir nepieciešama Eiropas koordinācija. Un, lai uh, rīkotos, ir labi jāsaprot problēma. Un tādēļ uh, daudziem no jums <clears throat> teikšu, ka tie skaitļi, ko jūs citējāt, ļoti dažādi. Lai izstrādātu komisijas politisku do dokumentu, ir nepieciešama uzticama uh, statistika, uh, uzticami skaitļi. Man Gines skundze arī uzdeva šo jautājumu. Es uh, strādāšu tā, lai uh, komisijas dokumentus norādītu skaidru politisku orientāciju, lai tie nebūtu tikai vārdi, bet uh, lēmumu un uh, rīcības ieteikumi. Bet sākumā mums ir nepieciešama tā diagnostika pēc iespējas skaidra un, pavis, un noslēgumā un jautājums, kas ir saistīts ar šo azartceļu jautājumu. Kāds, kas ir desmit gadus veltījis Uh, nu, tūlīt pat sāksies Olimpiskās spēles Vankūverā, un es arī uh, zinu, ka lielu sporta pasākumu organizācija ir saistīta ar naudas izdevumiem, un dažkārt uh, uh finanšu plūsmas ir saistīts ar spēlēm, un tādēļ daudzas dalībvalsts finansē sportu, izmantojot šo azartspēļu avotu, un šī pieeja dalībvalstīs ir ļoti dažāda, tātad komisija izvērtēs fin sporta finansējuma avotus. Mm lai atbilstu šīm rūpēm. Pēc neilga laika būs konference Briselē, un tā politika, kur es jums prezentēšu, ietvers šo finanšu plūsmu sporta pasākumos, un tā ietekmes arī uz ārārtspēlēm. Dāmas un kungi, es ļoti rūpīgi jūs uzklausīju. Paldies par dažādajiem viedokļiem, par ļoti uh, kvalitatīvi izteiktajiem viedokļiem, un es iesaistīšu parlamentu. Uh, tiksimies nevēlāk kā rudenī, lai <clears throat> šo politisko dokumentu izvērtētu, varbūt, ka zaļā grāmata, bet tur tos spries kolēģija, lai pēc iespējas labāk varētu koordināt un aktīvāk rīkoties šajā jautājumā. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, ļoti uh, apjomīgs, skaidrs un iedrošinošs atbildes variants tika sniegts. Tagad pārtraucu sēdi līdz uh, pusdienlaikam, kad sāksies balsojumi.